Latvijas Eiropadomas ziņojums, komisijas paziņojums 2009. gada 29. un 30. oktobris, Eiropadomas secinājumi, to starp Eiropadomas priekšsēdētāja un Eiropas Savienības augstā ārlietu un drošības politikas pārstāvja, komisijas priekšsēdētāja vietnieka mandāts un pilnvaras, kā arī jaunās komisijas struktūra. Paldies, ka jūs atbraucat, premjerkungs! Un paldies arī Barozo kungam, ka jūs esat klāt. Un tagad padomis vārdā runās Frederiks Reinfelds, premjers. Lūdzu, premjerkungs. Paldies, priekšstādātāji. Cienījamie deputāti. Ārkārtīgi patīkam atkal būs klāt un izmantot izdevību pastāstīt jums par Eiropadomu sanāksmi, kas bija diezgan sarežģīta. Pastāstīšu, kāda ir situācija izveidojusies pirms Eiropadomu sanāksmes. Mēs turpinājām visu laiku uzturējām kontaktus ar Prāgu un arī citām dalību valstu galvaspilsētām, kā lai risina jautājumus pār Čehijas lūgumu attiecībā uz pamatiesību hartu. Bija dažādi viedokļi, uh, arī vairākas dalību valsts izteica atsevišķas domas un lūgumus pēc atkāpēm. Esam runājuši par klimata pārmaiņām. Vairākas dalībvalsts skaidri teica, ka viņi vēl nav gatavi skaidri pateikt, cik naudas varēs atvēlēt klimata pārmaiņu seku apkarošanai, respektīvi, cik daudz naudas viņi varēs atvēlēt jaunatīstības valstu palīdzībai. Ņemot vērā šo situāciju, es esmu ļoti gandarīts ar šīs sanāksmes rezultātu. Pastāstīšu, kas tad īsti notika. Eiropadome mēs mēģinājām risināt situāciju attiecības klimata pārmaiņām, kā tas būs arī decembrī klimata pārmaiņu konferencē Kopenhāgenā. Um, mums nav nekāda ilūzija, diskusijas bija diezgan sarežģītas, taču gal galā mēs varējam panākt to, ka Eiropa padoma atbalstīja komisijas aptuveno aprēķinu attiecībā uz 100 miljārdiem eiro, kas būtu jāsniedz 2020. gadam. Un līdz tam pašam 2020. gadam uh, starptautiskā palīdzībai jāsasniedz 22 līdz 50 miljārdi eiro. Un tad padome nolēma, ka mums ir nepieciešams arī papildu finansējums 5 līdz 7 miljārdi eiro eiro katru gadu no 2010. līdz 2012. gadam. Galīgie skaitļi tiks noteikti pēc Kopenhāgenes konferences rezultātiem. Un Eiropas Savienība, arī katra dalībvalsts, nolēma, ka ir nepieciešams piedāvāt arī savu ieguldījumu. Un tāpēc varu paziņot, ka Eiropā domas sanāksmē mēs varam vienoties par striktu mandātu attiecībā uz šiem aspektiem man bija iespēja runāt ar Singa kungu, kas ir premjerministrs, par Eiropas Savienības un Indijas samitu Jaundelī, kā arī bija iespēja runāt ar prezidentu Obama Eiropas Savienības un ASV samitā Vašingtonā. Pateicoties nolīgumam, Eiropā dome, Eiropas Savienībai, Eiropas Savienībai bija iespēja uh, Eh, uzsākt sarunas ar ļoti stingru nostāju. Mēs varam paskaidrot, ko mēs sagaidām, mēs varam paskaidrot, kāda ir mūsu nostāja. Un arī šajā gadījumā mums bija izdevība būt vadošajam spēkam, tā lai risinātu jautājumu, kas ir svarīgi mūsu iedzīvotājiem. Priekšsēdētāji, cienījami deputāti, sanāksme tika risināt arī jautājumi, kas ir saistīti ar ekonomikas un finanšu situāciju, un mēs esam secinājuši, ka ir nepieciešams turpināt cīnīties ar krīzes sekām. Tagad mēs varam uh, teikt, ka atskaitot vienu valsti, tad visās pārējās valstīs uh, risks pārsniegs 3%, kas ir noteikti kā maksimālie griesti. Tas nozīmē, ka ir jāturpina atbalsts un sadarbība. Mums ir nepieciešams risināt tālāk strateģiskus mērķus. Eiropadomas sanāksmē mums bija iespēja pakāpties uz priekšu un panākt veiksmīgu risinājumu attiecībā uz risku pārvaldi. Uh, nolēmam izveidot Eiropas sistēmiska riska pārvaldi. Prezidentūra tagad plāno turpināt darbu un nākt klājā arī ar konkrētiem priekšlikumiem arī parlamentam. Mēs nevēlamies, lai finanšu krīze vēlreiz atkārtotos. Ja visi šie instrumenti tiks izveidoti, tad mūsu nākamais mērķis ir saglabāt darba vietas. Nu jau 5 miljoni eiropiešu ir zaudējuši darbu, un nākotne ir diezgan nopietni bezdarba riski. Mūsu mērķis ir mainīt šo virzību. Un 15. jūlijā, kad Zviedrija sāka prezidentūru, tad es teicu, ka mums ir nepieciešams no krīzes iznākt stiprākiem. Un tāpēc viens no mūsu būtiskākajiem mērķiem ir risināt ekonomikas un finanšu krīzi. Tagad esam jau risinājuši šo jautājumu daļēji un noteikti runāsim arī Eiropadomas sanāksmē decembrī. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vēl viens svarīgs aspekts bija e bija Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam. Un šī stratēģija ir balstīta uz Eiropas parlamenta iniciatīvu. Šī stratēģija paredz atsevišķi risināt izaicinājumus, kas skar Baltijas jūras reģionu. Esmu pārliecināts, ka šī iniciatīva ietekmēs pozitīvi arī citas pasaules daļas. Tā būs iespēja uzlabot konkurētspēju Eiropas Savienībā. Esam runājuši arī par iekšlietām un tieslietām. Ļoti pozitīvi raugamies uz progresu, kas ir panākts nelegālās migrācijas apkarošanas jomā vidusjūrā. Un mēs turpināsim darbu atsevišķos aspektos un atsevišķās jomās. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, mēs zinām, ka jūs turpināsiet runāt arī par institucionāliem aspektiem. Arī mūsu sanāksmē tika par to runāts. Mums ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk iedzīvināt Lisabonas līgumu. Mēs vēlamies, lai visi izaicinājumi tiktu risināti un tiktu risināti kopā. Konsultācija bija daudz, un konsultācijas nebija vieglas, taču gal galā mums bija iespēja panākt, atrisināt jautājumu, kas bija saistīts ar Čehijas republikas lūgumu. Tāpēc prezidents Vaclavs Klaus bija gatavs parakstīt Lisabonas līgumu, to viņš arī izdarīja pirms nedēļas galīgais ratifikācijas instruments tagad ir nodots, un to izdarīja Čehija, Itālijas valdībā, un tas nozīmē, ka 1. decembrī Lisabonas līgums stāsies spēkā. Vast... Es zinu, ka lielāka daļa no jums, kas ir sapulcējušies šeit šodien, ir ļoti apmierināti ar to, ka galu galā mēs varējam panākt labu rezultātu institucionālām reformām. Eiropa padome izskatīja arī citus sagatavošanas darbu, kas ir saistīti ar līguma stāšanos spēkā. Tika runāts par nāka, nākotnes augstā līmeņa pārstāvi un par to, kā viņš vadīs savu pārstāvniecību. Un tagad ir jautājums par konkrētiem kandidātiem. Mums ir nepieciešams atrast kandidātus, labus kandidātus, lai uh, viņi varētu strādāt tajos posteņos, kas ir izveidot ar Lisabonas līgumu. Ir nepieciešams arī runāt par komisijas kandidātiem. 19. novembrī uh, valstu un valdību galvas tiksies ārkārtas sanāksme, lai nominētu kandidātus. Mēlos teikt, ka augstā pārstāvi kandidātu nominēšana notiks pirms tiks izveidot jaunā komisija, un es domāju, ka pirms tam ir nepieciešams kontaktēties arī ar parlamenta. Tā kā šī persona kļūs arī par komisijas priekšsēdētāju vietnieku, tad arī parlamentā ir paredzēts uzticības balsojums. Es tagad nevēlos spekulēt un pateikt, kas, manuprāt, varētu būt šis kandidāts, bet vēlos teikt, ka ne jau tikai kandidāts ir svarīgs, bet svarīgi, ko šis cilvēks darīs un kādā veidā. Priekšsēdētāji cienījamie deputāti, pagājušās nedēļas Eiropadomē mēs varējām panākt veiksmīgu un lielu progresu ne tikai vienā jautājumā, bet daudzos svarīgos jautājumos. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienības nākotnē un arī mūsu planētas nākotnē. Esmu ļoti pateicīgs maniem kolēģiem par konstruktīvu attieksmi un vēlmi risināt izaicinājumus, ar kuriem mums jāsaskarās. Mēs visi zinām, ka joprojām ir nepieciešams ieguldīt milzīgu darbu un varu jums apsolīt, kā turpmākajās nedēļās mēs ļoti aktīvi strādāsim. Mēs turpinās, turpināsim sadarbību ar parlamentu daudzos svarīgos jautājumos. Kopenhāgenes sanāksmē, līdz Kopenhāgenes sanāksmē ir atlikuši tikai 25 dienas, ekonomikas krīze arī vēl nav beigusies, taču tagad mums ir ļoti labs mandāts, tad, kad mēs risināsim klimata pārmaiņu sarunas runāsim arī par jaunu resursu izmantošanu un nodarbinātības jautājumu risināšanu. Un tagad man ir iespēja atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Uh, Liels paldies, premjerministra! Paldies, premjers! Un tagad es došu vārdu Eiropas komisijas prezidentam Šozemanēlam Barozo. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti! Vispirms vēlos izteikt komplimentu premjerministram un komentēšu divus aspektus. Vispirms par politiku un otrkārt par institūciju jautājumiem. Vispirms, runājot par politiku, bija tiešām nepieciešams panākt vienošanos par klimatu pārmaiņu risināšanu. Mēs zinām, ka ir daudzi svarīgi jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Ņemot vērā to, kāds ir mūsu mērķis, tad skaidrs, ka ceļš nebija viegls un atzīšos, ka Eiropā domas rezultāti pat bija labāki nekā es sākotnēji cerēju. Un šobrīd vēstījums ir skaidrs. Eiropas Savienība ir gatava Kopenhāgena tā ir gatava samazināt emisijas un finansēt klimata pārmaiņu seku apkarošanu, tieši tā kā ieteica komisija septembrī. Un tas notiks gan ilgtermiņā, gan arī uzreiz tagad. Jo ja mēs vēlamies, lai jaunatīstības valstis no savas puses apņemtos kaut ko darīt lietas labā, tad ir nepieciešams, lai mēs attīstītās valsts arī piedāvātu savu finansējumu. 2000, 2020. gadā jaunatīstības valstīm būs nepieciešama papildu 100 miljārdi eiro gadā. Un Eiropā dome to ir apstiprinājusi un nolēmusi piedāvāt budžeta līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta tā, lai Eiropas Savienība varētu pildīt savus pienākumus. Šādā veidā mūsu partneri redzēs, ka arī no viņa puses ir nepieciešama ieguldījuma Nebūs tā, ka vienkārši mēs izteiksim kaut ko un varbūt, varbūt citi sekos. Nē, šajā gadījumā mēs varam mēģināt panākt maksimālu efektīvu efektu un panākt visveiksmīgākos rezultātus. Pagājušo nedēļu es saņēmu atkārtotu apstiprinājumu tam, ka šie divi partneri ir panākuši ļoti veiksmīgu rezultātu. Tas pats attiecas arī uz Ķīnu. Protams, Tas ir saistīts ar kopīgu atbildību, bet diferencētu atbildību attiecībos klimata pārmaiņa. Bet kā jau es esmu teicis, mēs visi esam kopā. Un Eiropas Savienība vēlas, lai pilnīgi visi partneri ieguldītu savu daļu. Mums ir kopīgs mērķis. Mērķis, protams, ir ambiciozs, ļoti nopietns un ir nepieciešams samazināt emisijas. Tikai tādā gadījumā mēs varēsim samazināt temperatūras uh, paaugstināšanu di ar diviem grādiem. Kā būs Kopenhāgenā? Izskatās, ka Kopenhāgenā mēs nevarēsim noslēgt tādu līgumu, kā mēs sākotnēji gribējām, bet mēs, protams, turpināsim izdarīt savu spiedienu. Taču, manuprāt, Kopenhāgenā mēs panāksim ļoti svarīgu soli sarunu procesā, un tāpēc esmu ļoti apmierināts ar paredzamajiem rezultātiem. Manuprāt, ir nepieciešams turpināt veicināt uh, operatīvo nolīgumu, kas būtu balstīts uz politisko apņemšanos un jāaicina visi partneri, kas varētu apņemties samazināt izmešus, kā arī piedāvāt finansējumu. Un tad ir nepieciešams, lai šis nolīgums gal galā kļūtu par starptautisko vienošanos. Mums ir nepieciešams izmantot visus savus spēkus, kas vien mums ir, lai panāktu šo rezultātu. Cienījamie deputāti, uh, Mēs tikko esam parādījuši, ka varam darbojoties kopā, vienoties par līgumu. Lai gan daudzus gadus uzskatīja, ka šis līgums ir ilūzija, un Eiropā doma varēja panākt šo rezultātu. Eiropā doma varēja nojaukt pēdējo barjeru, lai Lisabonas līgumu varētu ratificēt. Tagad mēs varam uh, uzskatīt, ka tiešām milzīgs darbs ir padarīts, jo, kā teica premjerministrs, jau 1. decembrī līgums stāsies spēkā. Komisija tagad strādā pie tā, lai šis līgums tik tiešām tiktu ieviests. Tagad mēs koncentrējamies uz pilsoņu iniciatīvu, un tas būs pirmais konkrētais solis. Vēlos tagad teikt premjerministram Rainfeldam, lielu paldies par to, ko viņš ir izdarījis. Zviedrijas prezidentūra tik tiešām izdarījusi milzīgu, fantastisku darbu, lai gal galā Eiropadomē varētu panākt šo galīgo soli. Taču tagad ir nepieciešams turpināt ieguldīt darbu. Ir jādomā tagad par jaunajiem posteņiem. Es, protams, tagad nekomentēšu kandidatūras. Bet kā komisijas prezidents Un skatoties uz institucionāliem jautājumiem, es ļoti, ļoti ceru, ka valstu un valdību vadītāji izvēlēsies tādas kandidatūras, kas veicinās efektīvu līderību Eiropas padomē. Bi ir nepieciešams panākt konsekvenci ilgtermiņā Eiropas padomes darbībā, gan iekšēji, tā lai mēs varam noteikt prioritātes ilgākā laika posmā, nevis tikai sešu mēnešu posmā un ir nepieciešams arī ārējos mērķus saskaņot attiecībā uz aizsardzības un ārējās, ārējo attiecību politiku. Esmu pārliecināts, ka turpināšu un varēšu veiksmīgi sadarboties ar Eiropa padomu un tas topošo vadītāju. Ir nepieciešams, lai valdības vienotos pār uh, Uh, ārlietu un aizsardzības politiku, un tad šīs padomas vadītājs varēs pārstāvēt Eiropas Savienību. Ir nepieciešams skaidri noteikt Eiropas Savienības kompetences no ekonomikas līdz tirzniecībai, no paplašināšanas līdz attīstībai, enerģētikas jomā, visās citās jomās. Un tad mēs redzēsim skaidri, kādās jomās uh, mēs varam nodrošināt pārstāvību. Un šī, šī kandidatūra uh, kļūst par ārkārtīgi svarīgu personu gan iekšē, gan ārē. Tas pat attiecās arī uz augsto pārstāvi. Tas ir tādēļ, ka šīs pārstāvis kļūs arī par vienu no Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniekiem. Un šeit jautājums nav viegls. Tagad mums būs iespēja saņemt uh, informāciju no dalību valstīm par kandidatūrām, tādā veidā es varēšu izveidot komisiju un turpināt darbu. Esmu pārliecināta, ka šis augstais pārstāvis, ja viņš saņems un ja viņam būs veiksmīgs dienests, ko viņš varēs izmantot, viņš varēs izmantot starptautisko diplomātiju, apvienot to ar kopienas kompetenci, un tas savukārt var palielināt mūsu ārējo darbību efektivitāti. Un Es tagad vēlos runāt par komisiju. Es gribu, lai komisija strādātu profesionāli Eiropieši, lai viņi izmantotu iniciatīvas tiesības pilnībā. Man šobrīd notiek sarunas ar Eiropas Savienības dalību valstīm, lai tas tā arī notiktu. Esmu teicis, ka gribu redzēt savā komisijā arī sievietes. Es vēlos teikt, ka portfeļus mēs nesadalām pa valstīm, bet gan dodam konkrētām personām. Vēlos arī, lai komisija būtu stingrs demokrātisks mandāts, tāpēc vēlos arī iesaistīt šo parlamentu maksimāli. Šobrīd, tā kā Lisabonas līgums tika nokavēts, mēs nevarējām uh, īstenot pilnīgi visus aspektus, bet noteikti runāšu par visiem Eiropas parlamenta iesaistīšanas aspekti. Cienījamie deputāti, Lisabonas līgums mums ļaus labāk atbilst Eiropas iedzīvotāju vajadzībām. Bet ir ļoti svarīgi, ka mūsu darbs tagad uh, kļūs atkarīgs no politiskās gribas. Lisabonas līgums dod mums iespēju darboties, bet mums ir jāvēlās darboties. Eiropa šobrīd ir vienotā brīvībā, mierā un solidaritātē, un tas nebūtu iespējams, ja ja tie cilvēki, kuri pirms 20 gadiem gribēja rīkoties un gribēja panākt reālus rezultātus, bez viņiem tas nebūtu iespējams. Un ja mums arī būs tāds pats gars, tad arī nākotnes rezultāti būs fantastiski. Paldies! E, dziękuję, panie przewodniczący Komisji Europejskiej. Paldies! Paldies e, Barozokungam! Un tagad es došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā Žozefs Dolakungs lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Lisabonas liegums šobrīd ir ticis ratificēts visās 27 dalību valstīs, un Eiropa var doties tālāk. Mums ir jānodrošina jauns eh, atbildību un pienākumu sadalījums, un mums ir ātri jārīkojās gan klimata izmaiņu, gan energopiegādes jomā. Kad Čehijas prezidents parakstīja Lisabonas līgumu, šobrīd visas 27 dalību valstis ir ratificējušas šo līgumu. Un es pasakos jums, Renfeld kungs, par jūsu ieguldījumu šajā procesā. Mēs esam priecīgi, ka uh, notikuma attīstība ir tāda, kādu mēs to redzam, un tomēr mēs nevaram monopolizēt un institucionalizēt mūsu politiskās ambīcijas. Mums ir jābūt politiķiem, un tāpēc mūsu politiskā grupa jums, Renfeld kungs, vēlētos lūgt panākt ātru vienošanos par padomas, priekšsēžu un augstā pārstāvi amatiem. Un, Barelso kungs, vēlētos pajautāt jums, ka dalību valsts būs izvirzējusi savus kandidātus, Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk sadalīt kandidātiem komisāru portfeļus, lai Eiropas parlaments uzklausīšanās varētu uzklausīt kandidātus pēc iespējas ātrāk un nākt klajā ar savu lēmumu. Padomas priekšsēdētāja kungs, komisijas prezidenta kungs, man nav jums jāstāsta, ka šobrīd eh, Briselē teiktais neatiecās tikai uz Briseli. Tas attiecās uz 500 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kur uztraucās gan par klimatu, gan par savu nodarbinātību, gan par mācībām un daudzām citām lietām. Un, eh, mēs nevaram teikt, ka mēs nesamazināsim izmešas pēc kon Penhāgenes konferences. Mums ir kaut kas jādara un jādarbojas iedzīvotāju labā. Reinfeldkungs, jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka mēs tiešām Eiropā ātrumu ieslēgt visaugstākajā ātruma pārslēgā. Visi, kur strādā institūcijās, apzinās, cik grūti ir izpildīt šos uzdevumus. Mēs dzīvojam gan politiski delikātā laikmetā, gan geogrāfiski mazliet varbūt attālināti, un arī cilvēki nevienmēr ir vienoti savos viedokļos. Bet es uzskatu, ka padomē ir jāpanāk pēc iespējas ātrāka un labāka vienošanās un parlamenta grupām savukārt būs jāizsaka savs viedoklis par šiem nolēmumiem, pie tam tādā veidā, kas nāk par labu visiem eiropiešiem. Tikai tad mēs varēsim uzskatīt, ka Zviedrijas prezidentūra ir bijusi veiksmīga, bet, lai tas būtu uzskatāms par veiksmīgu, mums ir jārīkojās ārkārtīgi ātri. Prezidenta kungs, godātie kolēģi, laika mums ir palicis maz. Ne tikai institūcijām, bet galvenokārt klimatām. Līdz Kopenhāgenes konferencē ir palikušas burtiski pāris nedēļas, un es vēlētos pamudināt Eiropadomi un padomi izpildīt savu apņemšanos cīnīties pret CO2 izmešu palielināšanos un klimata izmaiņām. Tie ir plānoti mērķi, par to mēs esam runājuši jau sen, mums ir jāiesaist arī partneri. Es uzskatu, ka Eiropai tīri taktiski būtu nepareizi izspēlēt visus trumpus pirms Kopenhāgenes konferences un pēc tam ļaut Brazīlijai, Indijai, Ķīnai un Amerikai savas kārtas izspēlēt tieši konferencē. Visas manas nosauktās valstis ir atbildīgas par to, kas notiek pasaulē. Mēs nedzīvojam vakumā. Kopenhāgenes konferencē mums nepietiks tikai ar politisku vienošanos. Mums ir jāapņemās konkrēti statistiski izpildām mērķi. Godātie kolēģi, mēs runājam par to, ka ir nepieciešami rezultāti. Tas īpaši attiecās uz ekonomisko atveseļošanos un uz nodarbinātību. Šie abi aspekti ir sajaukti sasaistīt kopā, un kaut arī ekonomiskā atzimšana un atvesaļošanās notiek, tā notiek lēni. Mēs zinām, ka īsta ekonomikas atvesaļošana ir saistīta ar jaunu darba vietu radīšanu. Mēs nedrīkstam radīt protekcionistu tirgu. Tas ir tas, par ko Eiropieši visvairāk šobrīd uztraucās, un tas arī ir Eiropas līderu un valstu vadītāju galvenais bažu avots. 20 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas Tie ir cilvēki, kuri tiešām vēlas kaut ko izmainīt Eiropā, un es ceru, ka arī jūs tāds esat un ka jūs tiešām kaut ko panāksiet Eiropas vadītāju tikšanās reizē. Paldies! Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies Dola kungam tālāk sociālistu grupas vārdā. Sociālistu un demokrātisku progresīvā alianse, tātad Hannes Svoboda lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem prezidentiem, gan padomes, gan arī komisijas prezidentam. Cik jauki, ka šīs debatas notiek uzreiz pēc Vāclava Havela runas, jo mēs tiešām varējām redzēt, ka process, kas notika pirms 20 gadiem, bija ārkārtīgi svarīgs. Es dzīvoju no dzels priekškara 20 km attālumā, protams, rietum pusē. Un es pats atceros skaidri, kā a, 68. gadā, piemēram, mans kolēģis Liberočeks un arī citi bēgļu Ungārijas, kā viņi mēģināja tikt mūsu pusē. Un es atceros tiešām šo integrācijas procesu, es nezinu, vai Vaclavs Klaus gribēja tik tiešām pabeigt ratifikācijas procesu tajā pašā mēnesī, kad mēs svinam 20. gada dienu kopš Berlīnas mūra krišanas, bet tiešām sanāca tā, ka ir šis tas pats mēnesis, kad Lisabonas līgums stājas spēkā, nu es teicu, uz to ir mazliet novēloti. Tagad mums ir svarīgi lēmumi jāpieņem, mums ir jādomā par padomus prezidentu. Nu, ir jautājums jums, vai nākamajās dienās jūs būtu gatavi sarunās ar valstu vadītājiem, eh, rīkoties tā un rūpēties par to, lai mums būtu geogrāfisks līdzsvars, un vai jūs esat gatavs parūpēties par to, lai būtu uh, vairāk uh, sieviešu. Es tagad nerunāju tikai par dažiem kolēģiem, par Malstromu vai Valstrēmas kundzi. Un uh, es runāju ar tagad ar savu politisko partiju, sanāk tā, ka mums pārāk maz sieviešu. Un tagad Eiropas tēls ir mazliet sakropļots. Es tiešām Es, protams, es neteikšu, ka jūs būsiet vainīgs, ja jūs nepanāksiet šādu rezultātu, bet varbūt tiešām sarunās jūs varēs, varētu pateikt, ka ir nepieciešams līdzsvarotāks geogrāfisks sadalījums, kā arī dzimuma sadalījums, un šādā veidā mēs varēsim panākt, ka tik tiešām visi ir pārstāvēti. Vai jūs esat gatavs arī runāt par to, ka tajā brīdī, kad tiks nominēts augstā līmeņa pārstāvis, tad, ka viņš pārņem savas pilnas funkcijas arī ar parlamenta piekrišanu. Es, protams, saprotu, ka situācija ir mazliet sensitīva, bet es domāju, ka tik tiešām svarīgi, ka mēs šeit runājam par šo kopīgo funkciju. Viņš būs gan augstais pārstāvis, gan arī komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Un tāpēc mums ir nepieciešams to visu ļoti skaidri pateikt. Bet, manuprāt, tieši šajā jomā ir nepieciešams skaidri apzināties mūsu funkcijas. Mēs tiešām Vēlamies, lai mūsu uzklausīšana būtu uzmanīga, rūpīga, konkrēta, bet te pašā laikā mēs saprotam, ka ir nepieciešams strādāt pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas raitāk, jo mūsu iedzīvotāji ir pelnījuši to, lai mēs šeit tiešām strādātu, nevis vienkārši mēnešiem ilgi atliktu lietas izskatīšanu. Nobeigumā runāšu ir par finanšu un ekonomikas krīzi. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka Uh, bezdarbs turpinās pieaugt, un tas tiešām ir skaidri jāpasaka. Un mēs nevaram vienkārši izdomāt atbalsta pasākumus, ja ne, nerisināsim bezdarba problēmu. Mūsu iedzīvotāji tiešām sagaida, ka uh, Eiropa attīstīsies bezdarba samazināšanas virzienā. Runājot par finanšu un transakciju debati, es zinu, ka, protams, par šo lietu ir runāts ļoti daudz. Uh, Bet, manuprāt, tiešām ir nepieciešams skaidri un gaiši pateikt, ka mēs vēlamies kontrolēt, nevis aplikt ar jauniem nodokļiem, bet vienkārši pateikt, ka mēs vēlamies izmantot pilnīgi visus instrumentus, kas vien ir mūsu rīcībā, lai samazinātu spekulāciju risku lai izmantotu visus resursus. Ja tik tiešām atkal būs jaunā krīze un ja būs kāda godīga banka, kas cietīs no šīs krīzes, tad mēs varam atbalstīt šādu baldu. Goldman Sachs vadītājs nesen teica, un es pats tiešu, viņš teica, es esmu pakļauts tikai Dieva spēkām. Es domāju, ka tas ir tīri ciniski, es nedomāju, ka Dievs te kaut ko izdarījis, bet ja padomājiet, ko saka šis cilvēks. Viņš spekulē dieva vārdā, ja tik primitīvi interpretētu viņa teikto. Tāpēc sanāk, tāpēc arī ar mūsu finanšu regulējumu mēs neteiksim, ka mēs darām dieva darbu, mēs darām cilvēku darbu, darbu, ko var pazdarīt, padarīt. Mēs vēlamies cilvēkus aizsargāt no spekulācijām, un es domāju, ka arī Zviedrijas prezidentūra šai virzienā var ļoti daudz vēl ko izdarīt. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Un tagad došu vārdu Alde grupas pārstāvim, tās vadītājiem Gijam Ferhofštātam lūdzu. Paldies, priekšādātāji, arī es gribēju uzsākt savu uzrunu, apsveicot Reinfeldu kungu ar panākto, nu un, protams, arī Ceciliju ar Lisabonas līguma veiksmīgu ratifikācijas procesu noslēgumu. Ir jāuzsver, ka tieši pateicoties jums un jūsu apņēmībai tas noticis. Jūs bijat tas, kas spēja norganizēt šo kompromisu. Bija ļoti daudz pesimistu. Tostarp arī šajā pašā telpā, šajā pašā parlamentā visi runā šeit, ka jāgaida lūk Britu vēlēšanas un tā tālāk un tā joprojām. Un tieši pateicoties jums, tomēr mums izdevies Lisabons līgumu apstiprināt. Paldies visu to vārdā, kas strādājuši pie šī līguma. Tas nozīmē gandrīz desmit gadu darbu, kas beidzot noslēdzies ar panākumiem. Gribēju jums arī pateikties par šīs dienas debatēs un par to, ka kopā ar grupu vadītājiem piekritāt uzsākt debatas par par šo, šiem uh, augstu amatu kandidātiem, jo šī ir vienīgā debat, vienīgās debats, kas mums būs par šo jautājumu. Vairāk tādu nebūs, jo, man liekas, tas nav īpaši pārskatām. Citādi jālas tikai dokumenti. Gal galā mums nākotnē būs jādomā arī mazliet par to, kā tad mēs varam nodrošināt pārskatāmību šādu amatu iecelšanā. Tas taču ir tik ļoti svarīgi Eiropas Savienībai. Ļaujiet man tagad pieskarties pavisam citam jautājumam, runājot par amatu kandidātiem, un te ļaujiet runāt ar komisijas priekšsādātājiem, jo cik tā tas atkarīgs uz, attiecis uz parlamentu, tad mums šis amats ir ārkārtīgi svarīgs. Jūsu pilnvars, protams, ir ļoti svarīgs, bet mums ar jums ir ļoti ciešas attiecības. Jūs pārbaudam daudz uzmanīgāk nekā padomi. Ar padomu mums ir pilnīgi citas attiecības. Tātad, ko gribam no jums lūgt? Un prasīt, Pirmo reizi jums ir iespēja izmantot klasterus, tātad grupas eh, šajās kompetencēs, un mēs ierosinam, ka jūs varētu veidot četrus šādus klasterus, jeb portfeļu grupas komisijā. Varētu būt ārlietas, protams, klimata uzlabošana, ilgtspējība un viss, kas saistīts ar tālāk viss, kas saistīts ar tieslietām, un visbeidzot iekšējie, iekšējie rakstura jautājumi, iekšlietas. Es domāju, ka svarīgi veidot šādus klastarus. Un kāpēc arī vicepriekšsādētāji nevarētu attiecīgi uzņemties atbildību katrs par vienu klasteru? Par vienu, šādu, par vienu šādu grupu. Es domāju, ka tas būtu tikai loģiski un tas dot arī zināmas priekšrocības, ļautu uzlabot darbu, padarīt to efektīvāku jūsu vadībā. Turklāt domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt līdzsvaru e, dzimumu, dzimumu ziņā. Jābūt daudz sievietēm komisārēm. Ceru, ka jums tiks izvedīts tāds kandidators, kas ļaus šādu līdzsvaru nor, nor, nodrošināt. Tālāk, augstā pārstāvja amats. Es domāju, ka šajā gadījumā Reinfeldkungs vissvarīgākais ir tas, ka šo amatu jāieņem personai, kas var mums nodrošināt konsekventu politikas īstenošanu nu, ārlietās un drošības jautājumos aizsargāt cilvēku tiesības. Tam ir jābūt daļai, neatņemai daļai no ikviena darba, ko šī persona veiks. Te jābūt personai, kas tic spēcīgai Eiropai un spēcīgam ārējiem dienestam. Tie ir galvenie faktori, kas jāņem vērā tajā brīdī, kad izvēlēsimies individu šim amatam. Mēs uzskatām, ka kopējā ārlietu un drošības politika e, ir jā, jāīsteno integrētā veidā. Tas, protams, saistīts arī ar komisiju. Nu, un tas visinteresantākais amats, par ko dzirdam visvairāk, ir Eiropadomas priekšsēdētāja amats. Mana grupa, Rainfeldkungs, ir e, šķelti, ir trīs dažādi viedokļi Mums ir, jo, protams, Eiropa padomu būs tā, kas pieņem šos lēmumus. Nu, labi gan, ka vismaz kādam ir kaut arī tie viedokļi atšķirīgi, labi, ka šāds viedoklis ir. Pirmām kārtām tas būs priekšsēdis un nevis prezidents. Ehm, reizēm tulkojumā šie vārdi tiek sajaukti. Tam ir jābūt cilvēkam, kas tic Eiropas integrācijai. Nu, ja, piemēram, ja vēlaties iecelt pāvestu, tam ir jābūt katolim. Tas taču ir loģiski. Tāpat, ja Eiropas un priekšādētājiem jābūt personai, kas tic Eiropai, kas uzskata, Un tas nedrīkst būt eiroskeptiķis, kā te dažreiz tiek ierosinās. Otrām kārtām ir jāpārliecinās, ka tā ir persona, kas tātad tic Eiropas integrācijai un vienlaicīgi, kas tic arī šai kopienas darba metodē, kas spēj virzīt uz priekšu Eiropas Savienību, nevis tikai balstīties uz starpvaldību konferencēm. Reizēm dažas no lielajām valstīm vairāk tic starpvaldību darba metodai, nevis kopienas darba metodai, bet domāju, ka šī pēdējā metoda tieši ir jāaizstāv. Un visbeidzot, priekšādātāji, Rainfelda kungs, eh, protams, ka padomē jūs nevarēsiet nodrošināt vienprātīgi, tas nebūs tik vienkārši, bet proeiropeiska koalīcija ir izveidota, tāda pastāv, un tai ir jāatspoguļojas arī šajos amatu kandidātos eh, šai sastāvā. Un tāpēc kompromisam ir jāatspoguļo šī alianse, šī proeiropeiskā alianse, jo mēs esam tie cilvēki, kas virza Eiropu uz priekšu. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Verhofstadt kungs. Tālāk aicināšu zaļo grupas vārdā uzstoties Rebeku Hārmsu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Rainfelda kungam, Barozo kungam. Es domāju, ka tik tieši atceroties vēsturisks notikums, kas notika pirms 20 gadiem, tas tiešām skaidri norāda uz to, kāds mūsu konteksts, kāda ir iespēja izmantot izdevības tad, kad Lisabonas līgums ir ratificēts, ka tagad ir nepieciešams domāt par īstenošanu, jo Vaclavs Havels tikko izteica ļoti lielus vārdus. Viņš runāja par Eiropu, par Eiropas ideju. Un tas, ko mēs dzirdējam savukārt Eiropa padomjas sanāksmes laikā. Tur bija tādi sīkumaini strīdi par personāliem. Man šķiet, ka te ir milzīgs konflikts. Tātad no vienas puses mēs visi esam ļoti gandarīti. Pēc desmit gadu darba gala galā ir ratificēts Lisabonas līgums. Bet te pašā laikā sanāk, ka dalību valstu valdībās atkal viss tiek noniecināts, viss šis milzīgais darbs. Tāpēc es arī lūdzu un vēlos, ka pēc mūsu aplausiem Vaclava Havela teiktajam jo, protams, Vāclavs Havels, tad, kad mēs domājam par Čehiju, mēs visu laiku atceramies, ka Havels arī ir no Čehijas, un arī Klaus ir no Čehijas. Bet es domāju, ka ir tiešām svarīgi, lai politiku, Eiropas Savienības politiku vadītu spēcīgi vīrieši un sievietes. Uh, Un tas ir jādara mūsu interesēs un arī to valstu interesēs, kas ir pret stipro integrāciju. Rēnfelda kungs, es vēl nevaru jūs apsveikt, jo, manuprāt, līdz šim ir ir nepieciešams, joprojām ir nepieciešams panākt šos cilvēkus, vīriešus un sievietes, kas varētu strādāt Eiropas Savienības augstākajos posteņos, un diemžēl šo cilvēku vēl trūkst. Te pašā laikā es nevaru jūs arī apsveikt ar fantastiskiem sasniegumiem. Es tikko atgriezos, atgriezos no Barcelonas, kur bija ANO sagatavošanas konference Kopenhāgenes pasākumam, Kopen Kopenhāgenes konferencei, un vēlos teikt, ka viņi tur domā par diezgan piezemētiem sapņiem attiecībās Kopenhāgenu. Es domāju, ka nebūtu pareizi Eiropiešiem teikt, ka viss jau ir izdarīts, un tagad ir citu kārta kaut ko darīt. Jo, ja tik tiešām mēs skatāmies uz to, ko ir panākuši Eiropieši attiecībā uz CO2 emisijām, uz klimata pārmaiņu apkarošanu, kas tiešām ir panākts, un kāda ir mūsu samazināšanas mērķi, kas ir iekļauts mūsu klimata normatīvo aktu paketē, Diemžēl nekas no tā nav pietiekams, lai sasniegtu šo divu grādu mērķi, un starptautiskā kopiena to ļoti labi apzinās. Un ja tagad Eiropieši arī sāks apšaubīt mūsu nostāju attiecībā pār juridiski saistošu nolīgumu, tad, manuprāt, tiks apšaubīti arī integrācijas procesi, ko veicināja vairāk eiropieši garākā laika periodā manuprāt, ir nepieciešams padomāt, ko jūs nesīsiet līdzi uz Kopenhāgenu, kas būs jūsu portfeli, kāda būs, kāds būs apņemšanās. Visu laiku mēs runājam par ilgspējīgo stratēģiju, par efektīvu resursu izmantošanu, par jaunajām paradigmām Eiropas Savienības ekonomikā. Un par to runāja arī Havelkungs. Un mēs viņam aplaudējam, kā jūs atcerāties, bet man rodas sajūta, ka Eiropieši Lai gan viņi ļoti bieži runā par to un aplaudē par to, taču finanšu krīzes situācija viņi ir zaudējuši uzticību nākotnes stratēģijai, nākotnes darba vietam. Tāpēc ir nepieciešams tagad atkal atjaunot šo uzticību. Man tiešām ir ļoti nopietnas bažas. Es domāju, ka finanšu krīze uh, būtu visnepareizākais pamatojums tam, lai atteiktos no mērķiem attiecībos klimata pārmaiņu apkarošanu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies! Tālāk došu vārdu Eiropas konservatīvo un reformistu grupas pārstāvim Timotejam Kirkopam lūdzu. Priekšādātāji pirmām kārtām gribētu apsveikt Zviedrijas prezidentūru ar nesenā samita veiksmīgiem rezultātiem, izstrādājot Eiropas Savienības nostāju par klimatu pārmaiņām. Klimatu pārmaiņu apkarošana ir viena no svarīgākajām iniciatīvām, un tieši šeit Eiropai jāuzņems līderība, līdzsvarot pasākums starp finansējumu un uh, rīcību, un Eiropas Savienība ir ļoti spēcīgā nostā, uh, situācijā tagad, kad nāk Kopenhāgenes samits, bet gribētu teikt, ka šobrīd Eiropas darba kārtība visvairāk dominē jautājums par augstā pārstāvu iecelšanu Eiropa padomus priekšsādātāju iecelšanu. Mums vajadzētu apstāties un skaidri un gaiši noteikt viņu kompetences un pēc tam konstatēt uh, izvirzīto kandidātu kvalifikācijas, un, protams, būtu tikai loģiski, ja Eiropa, pado, Eiropas Eh, ja Eiropa padomu varētu nākt klajā ar kandidātiem, lai mēs varētu apsvē, apsvērt šos kandidātus. Tā vietā šķiet, ka tās diskusijas notiek kuluāros, tās tādas ēnēnas diskusijas starp valdībām tiek kaut kādā veidā dalīts ietekmes sfēras. Vienalga te tiek runāts par mazām valstīm, lielām rietumiem, austrumiem un tā tālāk, bet netiek runāts par to, vai kāds ir labākais kandidāts, bet gan par to, lai sadalītu šo t, līdztiesības ar sieviešu, vīriešu dzimumu, austrumu un rietumu Eiropu. Mums ir vajadzīgi tādi individi, kas kas nāk no eh, dalību valstīm ir tik izteikts pat tāda doma, ka ja kandidāts drīkst būt tikai no Schengen zonas eh, dalību valstīm. Manuprāt, tā ir pilnīga diskriminācija. Es atceros, ka toreiz toreiz, kad vajadzēja cīnīties eh, karā, tad atcerējāmies visus, bet tad, kad ir jās, jāsvin panākumi, tad, kad jādomā par komunismu sabrukšanu Poliju, kur sākās šis, šīs cīņas Baltijas valstis, valstis Eira, Austrum un Centrāla Eiropā un visbeidzot arī Berlīnē, uh, tad ir jāceras priekšā tāda, ka jācīnās par brīvību un vērtību visiem, nevis tikai par svarīgiem amatiem, dažiem veiksmīgajiem. Tas nebūtu pareizi. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies par šo runu. Tālāk došu vārdu goja grupas pārstāvim Lotāram Biski. Lūdzu. Tātad Lotārs Biskis goja grupas vārdā. Lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Lisabonas līgumu šobrīd ir ratificējušas visas 27 dalību valstis, un daudzi no Eiropas iedzīvotājiem uzskata to par lielu sasniegumu. Mana grupa tam nepiekrīt. Es uzskatu, ka cilvēktiesību un pamatiesību hartas iekļaušana Lisabonas līgumā, un to šobrīd nav ratificējušas trīs dalību valstis, un tas tādējādi met ēnu uz visa Lisabonas līguma izdošanās gaitu. Es vēlētos uzmanību šobrīd vērst uz Havela kunga teikto, bet tā kā Eiropas kreisie vēlas mierīgu Eiropu, vienotu Eiropu. Tad šo iemeslu dēļ mēs izmantosim Lisabonas līgumu tā pamatformā. Mēs esam cīnījušies par tā izpildi agrāk, un to arī darīsim. Protams, es atbalstu to, ka Eiropas parlamentam būs lielākas pilnvaras. Un tomēr, raugoties uz šo prieka vilni, kas veļas pāri Eiropai, uzskatu, ka vajadzētu varbūt šo galotņu tikšanos izmantot labāk nekā tas ir bijis. Varbūt vajadzēja vairāk runāt par klimata izmaiņām, jo pavisam drīz Kopenhāgenā notiks pasaules klimata konference. Man personīgi liekas, ka Eiropas Savienība neuzņemas vadošo lomu, kā tai vajadzētu. Mums ir nepieciešami saistoši noteikumi, lai samazinātu CO2 izmešus. Šobrīd saistošu noteikumu nav pietiekami daudz. Katrā ziņā ir vairākas eh, dalību valstis, kuras e, mēģina izvairīties no savām finanšu atbildībām un no finanšu lastes. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs varam kaut ko šeit lielā mērā svinēt. Runa iet par planētas izdzīvošanu un lielā mērā arī par mieru. Klimata izmaiņas, tas jau ir pierādīts, piespiedīs miljoniem iedzīvotāju pamest savas dzīves vietas, tas izraisīs sausumu, tas izraisīs badu. Visi, kur ir dzirdējuši par globālām klimata izmaiņām, zina, ka to nevar atrisināt dalību valstu līmenī. Miers, klimata izmaiņas, nodarbinātība - šie jautājumi ir jārisina starptautiskā līmenī. Un Eiropas Savienībai ir jābūt vienam no dalībniekiem starptautiskajos fórumos. Un tāpēc mēs uzskatām, ka mums ir aktīvāk jādarbojas starptautiskajā līmenī. Prieksēdz turpina. Tagad es dodu vārdu EFD grupas vārdā Dartmūda kungam. Priekšsēdētāja kungs, parlamenta kungs. Jaunais padomas priekšsēdētājs ir divu ar pus gadu mandāts, un es šim priekšsēdētājam būs samērā ierobežots ierobežots uh, pilnvaru laiks un uh, uzdevumu skaits. 21. Uh, eh, gadsimtā mums uh, vajadzētu runāt par Eiropas kopīgu pārstāvniecību, un, protams, ka Baroso kungs, kas ir komisijas priekšsēdētājs, viņam vajadzētu vairāk darīt, un tomēr jaunajam augstajam pārstāvi amatam uh, Viņa mandāts būs eh, mazliet savādāks, budžets būs milzīgs, varēs izveidot jaunas diplomātiskās misijas, un eh, pagātnē pierādījumi rāda, ka Eiropas augstie pārstāvi, kad, kuru, kura amatā bija gan Francijas, gan apvienotās karalistas pārstāvi, neizpildīja savus pienākumus. Un tomēr eh, runa neiet par to, ka Eiropas Savienībai ir pārāk daudz diplomātisko misiju, to varbūt ir pārāk maz. Šobrīd mēs svinām Berlīnas mūra krišanas 20. gada dienu, bet šobrīd ir izveidots jauns Berlīnas mūrs. Nevis nāciju ārpusē, bet gan to iekšpusē. Un šo cienu ir uzcēluši profesionāļi politiķi. Ir pārāk vēlu, Ferkšhofstata kungs, lūgt caurskatāmību un tiem, kuri runā par cilvēkiem un iestājas par cilvēkiem, un kuri runā par šīm institūcijām, tieši kā jau mūsu politiskā grupa vairākas reizes ir teikusi, ir demokrātijas trūkums, un mēs to neatbalstam. Paldies, priekšsēžkungs! Paldies, saka priekšsādātājs! Tālāk došu vārdu pārstāvim no grupām, ne, grupām nepiesaistīto deputātu vidus. Lūdzu, Hans Peters Martins. Sist. Demokrātija ir vajadzīga revolūcija. Tāpēc arī Datmana kungs nekad nav nepareizi runāt, ka ir nepieciešama lielāka transparence, nelielāka caurskatāmība. Un ir tīpaši tagad, kad Zviedrija ir prezidējošā valsts, Zviedrija tik tiešām mums var būt parauga valsts. Viņi var pastāstīt, kā tādas lietas notiek, kā tiek nodrošināta caurskatāmība un kā var risināt visus šos jautājumus, kas saistīti ar Eiropas projekta turpināšanu. Vācija un Austrija šai gadījumā, diemžēl, diezgan negatīvs piemērs. Bet, diemžēl, ir arī citas valstis, kas nav īpaši parauga valstis. Mēs zinām, ka tagad šeit atrodas ļoti kvalificētas personas, bet, diemžēl, viņiem nav nekādas teikšanas, viņiem nav iespējas tikt šajās amatās. Manuprāt, mums uh, Runājot par augstākajiem amatiem, mums ir nepieciešams ļoti caurskatāms vēlēšanu mehānismu. Nu, lai nesanāktu atkal tā vienkārši, ka tiek savāk kandidāti no konkrētām valstīm un nevairāk. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to grupu pārstāvi ir beiguši uzstāties un tagad došu vārdu Reinfeld kungam. Lūdzu! Many... Uh, Lielas paldies par visiem šiem vērtīgajiem komentāriem un arī par jautājumiem. Kāds jau teica, nebija tik viegli panākt, lai 27 dalībvalsts ratificē Lisabonas līgumu. Esam sprieduši par šo līgumu ļoti ilgi un esmu tagad pārsteigts, ka cik ātri mēs to dzīvinājam pēc konstitūcijas. Nu, man, man darba, mans darbs man jāpamato līgumos, tur arī ir noteikts, ka padomus priekšsādātāju lēmēja orgāns ir visu dalību valstu valdību pārstāvi, un tas ir saskaņā ar līgumiem. Turklāt rodas acīm redzam arī problēma, kas saistīta ar to, ka visi minētie, visas minētas personas ir dalību valstu premjerministra. Un faktiski Nevar, viņi arī nevar izvirzīt sevi kā kandidātu uz šo amatu un tādējādi dod ziņu saviem iedzīvotājiem, ka dodas prom no valsts un pēc tam atgriezies atpakaļ, piemēram, un viņš netiek apstiprināts un atkal viņš atgriež kā tāds zaudētājs. Runājot par augsto pārstāvi, jāsaka, te ir daudz lielāka pārskatāmība. Tā, šis cilvēks būs daļa no komisijas, tas būs lēmums, kas tiks pieņemts arī Eiropas parlamentā nenoliedzami. Svobods kungs vaicāja, vaicāja par līgumu. Līgumā skaidri un gaiši noteica, ka 21. decembrī augstais pārstāvis tiešā veidā uzsāk savus darba pienākumus, bet tas tomēr tehniski veido daļu no komisijas kolēģijas. Tas, protams, ir nedaudz sarežģīti, bet gribu teikt tieši to pašu, ko pagājušreiz. Nekad jau nebija domāts, ka struktūra būs tieši tāda kā tagad. Tā visa pamatā bija paredzēts, ka viss noslēgsies jau pirms Zviedrijas prezidentūras, un mums būs ilgāks pārejas laiks, lai varētu pielāgoties šiem jaunajiem Lisabonas līguma noteikumiem. Tālāk par līdzsvaru jautājumiem. Protams, arī to bieži dzirdu sakām. Šodien pat man bija pirmais konsultācija rāns ar saviem 26 kolēģiem. Un problēma ir tāda, ka līdzsvarošana ir viegla, ja ir tikai divas personas. Un gribu jums atgādināt, ka jūs te pieminiet gan geogrāfiju, gan zīmumu. Nu, ļaut pastāstīt par to, kas tad mums ir pats svarīgākais līdzsvar ziņā. Un tas ir jautājums ar centrāli labējiem un centrāli kreisējiem spēkiem. Tātad līdzsvarošana ir ļoti sarežģīts process, un tāpēc es gribu uzklausīt vairāk nostājas, vairāk viedokļus, lai varētu ņemt vērā visus minētos kritērijus. Mēs jau cenšamies rast vislabāko iespējamo līdzsvaru šobrīd. Kā jau teikts, nākamā ceturtdien būs eh, agrās pusdienas, pēc tam būs šis ārkārtas samits, un eh, cerams, ka tas noslēgsies ar ātru un strauju procesu, bet gribu jums arī atgādināt, atsaucos uz komentāru par to, kurš tad pieņem lēmumu, ar konsultāciju procesu vien jau ja situācija neatrisinās, tas ir ļoti grūti. Divas dienas būs vajadzīgas šīm konsultācijām. Mēs esam 27 kolēģi, 27 valstis. Par klimatu pārmaiņām runājot un Kopenhāgenes samita. Piekrīt Rebekai Hārmsai, ka Eiropa nedara pietiekami lietas labā. Es turklāt gribēju jums atgādināt, ka mēs bijām paredzējuši situāciju, kur būs nepieciešams pastiprināt centienus Eiropā ar juridiski saistošiem mērķiem, bet tāpēc ir vajadzīgi arī zināmi priekšnosacījumi. Tas gal galā ietekmēs eh, daudz mūsu kolēģis. Viņiem visiem ir viedokļi, viņi ļoti precīzi izteikušies, ka tai gadījumā, ja mēs vēlamies Eiropā iet tālāk, tad mums nepieciešams šāda veida apņemšanās arī no citām pasaules daļām. Es atzinīgi vērtēju to, ka valstis uz nācijas mērogu pieņem at, jaunus mērķus spēcīgāk. Ņemsim, piemēram, Zviedrija ir noteikusi nacionālo mērķi vairāk par 40% samazinājumu līdz 2020. gadam, un tas pats attiecas arī uz Vāciju. Tātad mums ir jādara vairāk tiešām, bet. Un te mēs neesam tie, kas lūdz samazināt mērķu ambiciozitāti Kopenhāgenā, nē, bet jāsaka, ka darba vēl priekšā ir ļoti daudz, mums daudz jādara, lai arī pārējie nāk mums līdzi, un kā jau teicu, mums šobrīd ir problēmas ar Indiju un arī ar Amerikas Savienotajām valstīm, beidzot arī, eh, beidzamā laikā arī Ķīna ir sākus protestāt, un mums ir jānodrošina šis līderības eh, līgums, vienošanās, kas ļautu visiem iet uz priekšu, un tas nav viegli. Tas ir globāls izaicinājums pasaulē, kur mums nav globālas līderības un lēmumu pieņemšanas procedūras, tā kā tas ir šeit Eiropas Savienībā. Un tāpēc ir daudz grūtāk nonākt pie kopīgiem lēmumiem. Eiropas Savienībā, kā jūs zinat, mēs paveidojam tikai 30% no pasaules emisijām. Uh, Un nu, mēs nevaram visus ietaupījumus panākt pašu savu rēķinu. Nē, mums ir vajadzīga sadarbība arī no citām pusēm, un šīs citas pasaules daļas šobrīd ir nedaudz negribīgas. Un nevar tagad arī kāds paziņot, ka, lūk, mēs nevēlamies būt Eiropas Savienībā, vēlamies būt citādāk, tad mums nebūtu šī, pat šīs vienotās balsts uz 30%. Tālāk par labāku uzraudzību finanšu tirgiem. Mēs stāksim diskusijas pēc eh, Spānijas prezidents uzsākšanās par konkurētspēju un par to, kā nodrošināt labāku, labāk funkcionējošu darba tirgu. Tad, kad redzēsim, ka sākas ekonomiska augšupeja atkal, tātad tas būs līdzsvars starp mācību, mācīšanos no kļūdām un iešanu tālāk. Tātad labāku finanšu tirgus nodrošināšanu un vienlaicīgi arī diskusijas un lēmumu par to, lai uzlabātu konkurētspēju un nodarbinātības tirgu Eiropā. Paldies, paldies, saka priekšādātājs ministra kungam. Un tagad lūkšu uzstāties Barozo kungu. Pavisam īsi, priekšsēdētāja kungs. Es eh, atbildēšu uz vairākiem no jautājumiem, kas tika uzdot šajās debatēs par klimata izmaiņām. Uh, Eiropas Savienība ir parakstījusi saistošas noteikumus. Gan Kyoto, mēs esam ratificējuši Kyoto, visas dalību valsts to ir izdarījusi, un mēs iestājamies par to, lai arī nākotnē tiktu parakstīts saistošs līgums. Bet eh, realitāte ir tāda, ka Daži no vissvarīgākajiem partneriem nav gatavi parakstīt šādu saistošu vienošanos. Līdz ar to mums ir divas iespējas. Viena - paredzēt, ka tas nekad nedarbosies, un otrais - mēģināt izstrādāt eh, ļoti ambiciozu plānu un mēģināt to parakstīt Kopenhāgenā. Mēs iestājāmies par otro pēc iespējas ambiciozāku, saistošu plānu Kopenhāgenai. Vismaz no Eiropas komisijas puses mēs e, esam vienojušies arī ar valstu un vadītāju, pa, vadītājiem. Mēs mēģināsim panākt saistošu līgumu Kopenhāgenā, kas visiem noteiktu skaidrs mērķis arī attīstības valstīm un e, attīstības jaun, un jaunatīstības valstīm būtu skaidri mērķi, jo arī attīstības valstīm ir jāizvirz skaidri mērķi. Iespējams, ka mēs e, atvēlēsim zinām finansējumu visnabadzīgākajām valstīm, jo visiem ir zināms, ka bez mūsu atbalsta tās nespēs pielāgoties un nespēs veikt adekvātus pasākums, lai izpildītu mērķus. Runājot par, par institūcijām, es domāju, ka mums ir jārunā atklāt vienam pret otru. Patreizējā situācijā mēs esam divu pilnīgi jaunu sistēmu spēkā sāšanās priekšvakarā. Abas šīs sistēmas ir ārkārtīgi sarežģītas, un mēs, protams, jau gadiem ilgi esam vēlējušies jaunu līgumu Eiropai. Uh, Pēc Nīcas līguma mēs e, vienmēr esam iestājušies par daudz ambiciozāku un efektīvāku līgumu Eiropai. Tagad līgums ir parakstīts un mums tas ir jāīsteno dzīvē. Eiropas Savienība ir sarežģīta struktūra, tajā ir valstis, tajā ir iedzīvotāja līmenis, un pats galvenais ir tas, ka mums ir jāņem vērā līgumi. Mēs esam tiesiska savienība. Un tas arī ir mūsu pamatakmens. Ja mēs pilnībā neizpildīsim mūsu saistības un eh, līgums, tad mums neizdosies izpildīt mūsu lomu. Tāpēc mēs eh, institūcijās esam pieņēmuši jaunu līgumu, kurā visu institūciju kompetences tiks pārskatīts, bet joprojām eksistē trīs institūcijas - padome, komisija un parlaments. Mans viedoklis ir tāds, ka Eiropai neizdosies panākt progresu, ja viena institūcija būs ārkārtīgi spēcīga un pretstatīs sevi citām institūcijām. Es uzskatu, ka samce, samcensība institūcijas starpā nenāk par labu politikai. Patiesībā tas palīdzētu visiem, ja mēs viens otru stiprinātu un atbalstītu. Protams, mēs vēlamies redzēt spēcīgu Eiropas parlamentu un Lisabons līgums parlamentu pilnvars palielina, taču mēs vēlamies redzēt arī spēcīgu Eiropadomi, kas ir mūsu vadītājs un, protams, ir nepieciešama arī spēcīga komisija. Tāda komisija, kur saskaņā ar Lisabons līgumu, un tagad es citēju Lisabons līgumu, 70. 72. Eh, pantā ir teikts, ka komisija iestāsies par Eiropas kopīgo interešu eh, īstenošanu un mm, realizēs dzīvē visas eh, Eiropas, Eiropas līgumas. Līdz ar to tas ir komisijas tiešais uzdevums raudzīties, vai līgums ir īstenots vai nē, un tas attiecās arī uz pārējais periodu. Līgums komisijai sniedz šādas pilnvaras, un komisija tās arī izpildīs. Tomēr ir jāatcerās, ka mēs strādājam partnerības apstākļos. Mums ir jāstiprina Eiropas Savienības institūcijas. Ja mums nebūs adekvāti darbojošamies institūcija, tad kas mums būs? Būs dalību valstis, kuras e, mēģinās e, pārņemt daļu no institūciju funkcijām. Vai mēs to vēlamies? Protams, nē. Mēs vēlamies, lai lēmumi tiktu pieņemti starp institūciju ietvarā, un mēs vēlamies, lai viss notiktu tiesiski. Tāpēc vēlētos pilnīgi godīgi jums šobrīd pateikt, stiprināsim viens otru, palīdzēsim institūcijām atbalstīt vienai otru. Šobrīd Vaslavs Havels mums izteica lūgumu, ļoti labi formulētu lūgumu, bet patiesībā arī Žans Monē teica, ka neko nevar izdarīt, ja to nedara cilvēki, bet neko nevar panākt, ja nav institūcija. Tas notiks tikai tad, ja mēs sadarbosimies viens ar otru. Tas arī ir iemesls, kāpēc vēlētos pateikties par jūsu priekšlikumiem, kā organizēt komisiju un tās struktūru. Tieši tā kā jūs, es iestājos par kopienas metodas īstenošanu dzīvē un arī par līgumiem, jo līgumos ir atrunātas pilnvaras visām institūcijām. Komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs un arī būs atbildīgs par komisijas sastāvu, un es nekādā gadījumā no šīs pienākuma nastas neatsakos. Tomēr vēlētos pateikties visiem, kuri man deva savus ieteikumus, un vēlētos pateikt, ka es uzņemos pilnu atbildību par gala rezultātu. Šodien mēs dzirdējām vairākus interesantus priekšlikumus. Tomēr būtība paliek tā pati. Mums visiem ir jāizpilda savas saistības, pilnībā akceptējot un pieņemot un respektējot citu saistības. Un ir jāatcerās kopīgās Eiropas intereses. Paldies! Turpina parlamenta priekšsēdes. Un tagad mēs pārējām pie individuālo runātāju sarakstu. Un vispirms dod vārdu Mendes de Vigo, divas minūtes vārds jums. Paldies! Es vispirms vēlētos pateikt komisijai, jo komisijas prieksēdis apsveic Reinfeldu Hungu, ka šobrīd Lisabons līgums ir ratificēts visās dalību valstīs. Tomēr vēlētos pateikt, ka burtiski pirms pāris gadiem līgums izskatījās tāds neskaidrs. Tātad eh, tas ir Hemingveja stāsts, kur zivs gala beigās bija tikai asaka. As bet beigās tomēr mums ir zivs, kurai ir apkārt arī zivs miesa, un pateicoties tieši Reinfeld un Malmstrēms kundzei tā ir noticis. Tātad eh, daudz no mums bija neapmierināti ar Čehijas prezidenta rīcību, un tomēr gala beigās mums ir adekvāts Lisabonas līgums, un tagad mums ir jāraugās, lai tas tiktu arī īstenots dzīvēm. Barozo kungs, es jums nesniegšu padomus par to, kā veidot nākamo komisiju, jo es pilnībā akceptēju jūsu spējas un arī jūsu autonomiju. Un tomēr ar pilnvērtīgu komisiju vien nepietiek. Brīdī, kad jūs komisāriem un to kandidātiem sniegsiet atsevišķus portfeļus, jums ir jāpieņem lēmums visas Eiropas vārdā. Un tagad es jums nekādu padomu nesniegšu, un tomēr es vēlētos mazliet pastāstīt par to, kas notika brīdī, kad tikai vēl diskutēja par nākamo līgumu. Līguma priekšlikumā parādījās ideja, ka padomes priekšsēdētājs būtu tādas valsts premjers, kurš vismaz divar pusgadus ir bijis šādā amatā. Un eh, Tas bija e, ierakstīts saskaņā ar Brutona kunga e, lūgumu, un līdz ar to viņš bija bijis darbā divus gadus un septiņus mēnešus un būtu bijis atbilstošs kandidāts. Taču šajā parlamentā mēs joprojām e, diskutējam par to, kādām kvalitātēm vajadzētu būt šim cilvēkam, un citiem šis amats nebūtu pieejams. Reinfelda kungs, mums ir jāizvēlās labākā persona, kuram būtu gan morāls, gan cita veida spējas izpildīt šī darba prasības, un kurš varētu apvienot Eiropu tam ir jābūt galvenajam kritērijam, vai padomas prezidents tiks izvēlēts eh, saskaņā ar citiem kritērijiem, vai tā būs kvalificētā vairākuma metode. Es uzskatu, ka nevajadzētu vienbalsīgu balsojumu. Lūdzu, izmantojiet kvalificēto vairākumu, lai mēs iegūtu pēc iespējas labāku kandidātu. Mendes de Vigo, paldies, turpina priekšsēžkungs, un tagad es dodu vārdu Maritai Ulfskūgai. Pusotru minūtu lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji kungs. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka Zviedrijas prezidentūra ir atteikusies no savām ambīcijām pārāk ātri pāriet uz izpildīšanu. Tas, kas novekt pie tā, ka eh, bezdarbs Eiropā tikai pieaugt, un tomēr es joprojām uztraucos par to, ka vēl joprojām daudzi uztraucās par Kopenhāgenes klimata konference nesniegs gaidītos rezultāts, un to mēs dzirdējām no vairāku deputātu teiktā. Šis pesimisms noteikti iespaidoja arī pēdējo galotņu tikšanos. Protams, padome beidzot ir apstiprinājusi un pateikusi skaidrā valodā, ka par līdz 2050. gadam par 90% ir jāsamazina izmešu līmenis, bet lai mēs to panāktu, lēmums ir jāpieņem šodien, un, lai pieņemtu lēmumu šodien, ir jāzina, kā mēs atbalstīsim tīri finansiāli jaunatīstības valstis, jo tieši jaunatīstības valstis turpmākajos gados būs lielākie emisiju debēji. Un mums ir jābūt saistošam līgumam Kopenhāgenā. Tātad, ko Reinfeld kungs mums apsolīja? Eiropas Savienība ir apsolījusi, ka tā sniegs adekvātu finansējumu, Ko tas vispār nozīmē? Vai tiešām tas nozīmē, ka Eiropas Savienība tad eh, nesniegs adekvātu finansējumu? Tas eh, nozīmē, ka ja mēs eh, vēlamies uzadīt dūraini, tad mēs netiekam tālāk par plaukstas daļu un pasakam dūrainis gatavs, roka sals. Padome <clears throat> joprojām ir teikusi, ka vajadzētu pamudināt. Tas nav saistoši. Ja Amerikā vai Ķīnā ir problēmas, tad tās ir viņu ambīcijas, bet arī Eiropas Savienības ambīcijās un nostājā ir problēmas. Un tāpēc es vēlētos pajautāt Reinfelda kungam, bet viņš jau ir aizdevies projām, tātad kā Zviedrijas prezidentūra vēlas padarīt Eiropas Savienības mandātu spēcīgāku, jo Kopenhāgenai ir jāizdodas pretējā gadījumā mēs visi mirsim. Paldies! par šo komentāru. Ulfs Kokas kundze. Jūs diezgan nopietni pārtērējat savu runas laiku, gan jau nākamreiz kompensēsiet. Un nu, tagad Lāms Dārfaka kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, ļoti jauki, ka pateicoties Lisabonas līgumam mums būs vairāk demokrātijas, arī mums būs iespēja uzklausīt augstā um, līmeņa pārstāvja kandidātu un arī visus komisārus mums būs teikšana. Tas ir ļoti labi, bet te pašā laikā īstenībā trūkst kontrolas. Manuprāt, demokrātiskās kontrolas tik tiešām pietrūkst. Sanāk tā, ka uh, padomes prezidents nebūs demokrātiski kontrolēts, viņš būs tā kā tāds vidutājs uh, starp padomes interesēm. Uh, Nu, kā jau mēs tikko dzirdējām, ja jums ir nepieciešams pāvis, tad izvēlieties starp katoļiem. Un, ja mums ir nepieciešams Eiropadomas prezidents, tad ir jāmeklē Eiropietis. Tas tiešām ir pareizi. Mums ir nepieciešams, lai būtu Eiropadomē kāds, kas ir gatavs aizstāvēt Eiropas intereses. Jā, tagad, ja tagad mums nebūtu pieteikta iespēja runāt par visiem šiem aspektiem, tad vienīgā iespēja būtu runāt tikai kolāros. Vēlos teikt eh, Rānfelda kungam, mēs šeit nerunājam par to, ka ir jālīdzsvaro centriski kreiso un centriski labo interesi, jā, jālīdzsvaro pilnīgi visas politiskās intereses. Paldies jums! Un tagad Janiks Žado. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka 300 tūkstoši dzīvību uh, ir cena, ka es, ko esam samaksājuši par uh, nevēlēšanos rīkoties. Mēs uzskatām, ka Eiropa ir atbildīga par to, ko tā dara. Šai gadījumā Eiropā nav darījusi savu darbu. Tagad uh, premjerministra teica, ka uh, Klimata pārmaiņu jomā Eiropa joprojām ir līderi. Es savukārt tā neuzskatu. Tagad jau ir četri grādi, Celsija grādi, ko mēs līdz šī gadsimta beigām gal galā arī sasniegsim, kā palielinājumu, temperatūras palielinājumu. Un tādēļ runājot par mūsu apņemšanos, tad ir jādomā par saistošiem noteikumiem. Mēs zinām, ka Šveice Japāna un citas valsts nu, jau ir gatavas ieguldīt pat vairāk nekā Eiropas Savienības valstis. Es zinu, ka Ķīna un citas valstis arī ir gatavas diezgan daudz ko panākt, un viņi to dara valsts iekšienē. Manuprāt, mums ir nepieciešams mācīties no viņiem, mums ir jābūt pieticīgiem un reāliem, netālosim, ka visas notiek tikai Eiropā, un kā kopš Kyoto nekas nav mainījies, un ka joprojām Eiropa ir līderi. Tā tas nav paskatīsimies, kas reāli notiek, ņemsim vērā to, ko, kas tiek teikts Eiropas parlamentā, ko sāka vidas komiteja, un ja mēs to nedarīsim, tad komisija nāksies uzņemties atbildību par neveiksmi Kopenhāgenā. Mēs varam atkal būt līderībā, līderis pozīcijās, ja mēs uzņemsimies 30%, nevis 20%, un ir, ir nepieciešams palīdzēt arī jaunatīstības valstīm. Paldies! saka priekšstādātājs. Un tagad Konrāds Šimanskis. Paldies! Padomas oktobra secinājumi ir laba iespēja pārskatīt Eiropas nostāju klimata pārmaiņu jomā. Un mums ir nepieciešams skaidri pateikt, ka mūsu darbs būs atkarīgs no tā, ko dara Ķīna, Amerika un Brazīlija. Mēs nevaram sagraut savu ekonomiku tādēļ, ka citas valstis nevēlas līdzdarboties. Ja mums ir ekonomiskā izaugsme, mēs varam investēt arī vides sakārtošanā. Mūsu līdzdalība Eiropas Savienībā nevar nozīmēt tādu situāciju, ka ir dažas valsts, kas maksā divreiz. No vienas puses ieguldot naudu emisiju tirzniecības schēmā un tad paralēli arī atbalstot jaunatīstības valstis. Paldies, kolēģi! Un tagad lūdzu Mario un Borgetso. Jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms dažām dienām Strasbūras tiesa nāca klājā ar ļoti nopietnu spriedumu. Tik tiešām jautājums bija ārkārtīgi nopietns svarīgs. Un šeit komisija bija ārkārtīgi piesardzīga savā viedokļa izteikšanā. Tas bija saistīts ar Itālijas valdības lēmumu nepieļaut krustu esamību skolās. Tas nav jautājums kas būtu saistīts ar pārliecību, bet drīzāk ar uh, brīvību. Un šajā gadījumā tiešām tika nopietni pārkāpts subsidiatāts princips. Tagad mums ir jāskatās, kas notiek tālāk. Un kad mēs pieņemsim Lisabonas līgumu, tā, tas tiešām stāsies spēkā. Vai tik nesanāk, ka mēs turpināsim šo bīstamo virzienu? Ja sanāk tā, ka Eiropa neļauj pienācīgi darboties Eiropas Savienības dalību valstu nacionāliem likumiem. Manuprāt, komisija ir ļoti skaidri jāpasaka, ka ja tā notiks, tad mēs protestēsim. Itālijas politikas protestē. Mēs uzskatām, ka jūs esat mūs nopietni aizvainojuši. Tiešām iedzīvotāji ir aizvainoti, jo no vienas puses, protams, tās ir politisks un reliģisks moments, bet te pašā laikā arī sociāls, kultūras aspekts. Nevar teikt tā, ka mēs neesam kristieši vairs un mēs neko nedarīsim, lai atbalstītu savu kultūru. Runājot par šiem kandidātiem. Jā, visu laiku tiek runāts par kandidātiem. Mēs zinām, ka Briselē būs arī ārkārtēja sanāksme, bet tad runājot par konkrētiem kandidātiem, mums tagad ir trīs kandidāti - Milinbants, Van Rompens un Bankenenkungs. Es domāju, ka visi ir pamanījuši, ka visi šie trīs ir apmeklējuši trīspusējās sanāksmes, un, manuprāt, jābūt zināmai caurskatāmībai. Jo mēs ļoti bieži runājam par caurskatāmību, bet, manuprāt, mums beidzot ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka šīs personas ir savu valstu kandidāti vai arī, vai arī tādu slepenu sanāksmi kandidāti, un reāli sanāk, ka vienkārši lietas tiek slēptas no iedzīvotājiem. Paldies! Un tagad uh, došu vārdu Sosa Vāgnera kungam viena minūte. Priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, ņemot vērā to, ka Lisabonas līgums ir izraisījis diezgan nopietnas bāžas, tagad ir nepieciešams domāt par to, kā mēs risināsim nacionālās attieksmes aspektus. Ja nākotnē tiešām nāksies risināt visus šos aspektus, būvējot tālāk Eiropu. jo ir ārkārtīgi svarīgi tagad ar vērsu galvu paskatīties uz konkrētiem pasākumiem, kas ir nepieciešami turpmākajā laikā. Es, kā pieticīgs deputāts, uzskatu, ka ir nepieciešams, lai mūsu, tie, ka tās personas, kas darbosies augstākais posteņos, lai šie cilvēki tik tiešām būtu par Eiropu lai šīs personas varētu identificēt savas vērtības ar Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Paldies, saka priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Es vēlos jūs informēt, ka ir no Malāzijas federācijas, mums ir delegācija, un tie atrodas skatītāja galerijā. Skatāmies uz viņiem tagad, un ļoti jauki viņi ir atbraukuši. Šo delegāciju vada senators Dato Vongpon Meis, kas ir senāta prezidents. Vēlos teikt, ka attiecības starp Malaizijas parlamentu un Eiropas parlamentu šis attiecības ir ļoti veiksmīgas. Malaizijas sabiedrībā ir ļoti dinamiska un arī ekonomika ir ļoti veiksmīga un Malaizija darbojas arī Āzijas valstu asociācija, un tāpēc arī es personiski ar lielāko prieku sveicu Malāzijas senāta pārstāvjus. Es ļoti ceru, ka jūsu vizīte šeit būs ārkārtīgi veiksmīga. Un tagad, Broka kungs, jums ir divas minūtes. Priekšsēdētāji!